Good evening, ladies. Is on? One, two. Labvakar. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Labvakar, dāmas un kungi. Tā, Es atvainojos, ka tagad eh, sabojāju jūsu pirmdienas vakaru ar ārkārtas sēdi, bet mums ir atlikuši tik daudz balsojumi, tāpēc sēdē ir vienkārši jānotiek darīšu, ko varēšu, lai tas paliktu kā viens vienīgs izņēmums. Darba kārtība. No e, jūsu puses nekādu komentāru par darba kārtību nav, tā ir pieņemta. Tagad mani paziņojumi, mē, e, kuru arī nav, kas nozīmē, mēs varam e, ķerties pie trešā darba kārtības punkta, trešais balsojums, proti par Eiropas aizsardzības fonda izveidi. Jāteic, ka ziņojums par šo te atzinumu ir eh, lielisks uzmetums. Eh, apsveicu par darba kvalitāti. Es saprotu, ka pats eh, referents neko negrib teikt, vai jūs ko gribat komentēt. Tad par balsošanu. ETP balsošanas saraksts, lūdzu. Tad sāksim. Še, šeit ir pirmais citāts. Kurš par? Pret? Atturas. Tālāk nākamais. 85. Noraidīts bija. Atvainojiet, es sajaucu. No jākumā, tātad pir, no sākumā pirmais par, pret, atturas, noraidīts. 85 par, pret, atturas, noraidīts. 86 par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. ieslēgts. Četrdesmit astoņi kolēģi piedalījās. Beidzam balsot. Pieņemts nepārprotami. 106. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sestais par pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Simt četri par pret atturas pieņemts. Simt pieci par pret atturas noraidīts. Pārbaudām? Nē. 108 par pret atturas noraidīts.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 atturs noraidīts. 114 par pret atturs noraidīts. 115 par pret atturs noraidīts. Tagad nākamais būs 117. kā man saka par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas Pārbaudām desmito lūdzu, sākam balsot. Nu, es gribu vienkārši būt drošs. Beidzam balsot. Pieņemts. 118 par, pret, atturas noraidīts. 119 par, pret, atturas noraidīts. 120 par, pret atturas pārbaudām 120. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. par pret atturas pieņemts. 122. par pret at, noraidīts. 123 par pret noraidīts. 124 par pret pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Labi, kas taldo 124. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts, nepārprotam. 125. par pret atturas noraidīts. 129. par pret noraidīts. Jā, 129. 128 par pretā noraidīts. Pārbaudām. 128. lūdzu pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Nepārprotam noraidīts. 130 par pret atturas noraidīts. 126 par pret atturas pieņemts. Nav īsti skaidrs, tad pārbaudām, sākam balsot. Tātad 126. pārbaudām lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. par pret atturas pārbaudām 127. pašku. Beidzam balsot. Noraidīts. 131 par, pret, atturas, noraidīts. 132 par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. 137. par pret atturas noraidīts. 138. par pret atturas noraidīts. 139 par pret atturas noraidīts. 140 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Paldies! Tagad nākamais ir trešais kompromiss. Brīnišķīgi par pret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 178 par pret atturas noraidīts, 179 par pret atturas noraidīts, 180 par pret atturas noraidīts, 181 par pret eh, noraidīts, 182 par pret atturas jāpārbauda. Lūdzu, 182 pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183 par, pret, atturas, noraidīts. 184 par, pret, atturas, pieņemts. 185 par, pret, atturas, noraidīts. Tad 187 par, pret, atturas, noraidīts.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 Atvainojiet par 199, 201 e, e, noraidīts, 202 noraidīts, 203 noraidīts, 204 noraidīts, 205 par pret atturas noraidīts. Vajadzētu tā būt, ka noraidīts. Pārbaudām 205. lūdzu, pārbaudām 205. līdz Krēls Freunds un citi. Noraidīts nepārprotam. 206 par pret, atturas pieņemts 207 par pret, noraidīts 208 par pret, atturas pieņemts 209 par pret, atturas pieņemts. 212 par pretaturas noraidīts, 213 eh, par pretaturas pieņemts, 214 noraidīts, 215 noraidīts, 216 noraidīts, 200, ne, tagad 15 par pretaturas brīnišķīgi pieņemts, 218 par pretaturas atturas noraidīts. 219 par pret atturas noraidīts, 20 par pret atturas. Pārbaudām 220, to sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 221 par pret atturas noraidīts, 222 par pret atturas noraidīts, 223 noraidīts, 224 par pret pieņemts, 225 par pret atturas pārbaidām 225. Beidzam balsot. Pieņemts.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 233 par pretaturas noraidīts. 234 par pretaturas pārbaudām 234 sākam balsot. Beidzam balsot 26 pret 25. Tālāk, 235. pārpretaturas noraidīts, 236. pārpretaturas noraidīts, 238. pārpretaturas noraidīts, 39. pārpretaturas pieņemts, 241. pārpretaturas pieņemts, noraidīts, 242. pārpretaturas pārbaudām, 242. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. par pretaturas pieņemts, 244. par pretaturas noraidīts, 245. par pretaturas noraidīts, 246. par pretaturas noraidīts, 247. par pretaturas atturas noraidīts, 248. par pretaturas noraidīts, 249. par pretaturas pieņemts, 251. Eh, par pretaturas noraidīts, 252. par pretaturas noraidīts, 200. vai 106. bija noraidīts? Mēs liekam uz balsojumu 253. pārpretaturas noraidīts, 254. pārpretaturas pieņemts, 255. pārpretaturas pieņemts noraidīts 256, noraidīts 257 par pretaturas pieņemts, 258 par pretaturas noraidīts, 259 par pretaturas noraidīts, 260 par pretaturas noraidīts, 261 par pretaturas noraidīts. Tālāk pārējiem pie 21. par pret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 30. par pretaturas noraidīts, 31. par pretaturas noraidīts, 29. par pretaturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 32. par pretaturas noraidīts. 33. par pretaturas noraidīts. 34. par pretaturas pieņemts. Kā stāvdokungs. 36. par pretaturas noraidīts. Pārbaudām 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit septītais par pretaturas pieņemts, trīsdesmit astotais par pretaturas noraidīts, trīsdesmit par pretaturas noraidīts, četrdesmitais par pretaturas noraidīts. 41. par pretaturas eh, noraidīts, 42. trešais par pretaturas noraidīts,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 49. par pretaturas noraidīts, 50. par pretaturas e, noraidīts, 51. par pretaturas noraidīts, 52. par pretaturas noraidīts, 53. par pretaturas noraidīts, 54. par pretaturas pieņemts, 55. par pretaturas noraidīts, 56. par pretaturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pretsaturas pieņemts. 63. par pretaturas noraidīts. 64. par pretaturas pieņemts. 5. kompromiss par pretaturas pieņemts. 67. Vai 106. ir pieņemts? Nē. Tādā gadījumā 27. par pretaturas noraidīts. 28. par pretaturas pieņemts.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 Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. par pretapturas noraidīts, 77. par pretapturas noraidīt 78. par pretaturas, noraidīt 78. par pretaturas, noraidīts 80. par pretaturas, noraidīts 81. Astoņ... Noraidīts 82. par pretaturas, noraidīts 83. par pretsaturas, noraidīts 84. par pretsaturas atturas pārbaudām 84. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Pirmais par pretaturas pieņemts, otrais par pretaturas pieņemts, trešais par pretaturas pieņemts, ceturtais par pretaturas pieņemts, piektais par pretaturas pieņemts. Un galīgais balsojums, atzinums ar grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 36, 16. 3 atturas. Un tagad nākošais balsojums. Militārā mobilitāte. Referents Stūni Kelams. Would you like to take the floor, please? Thank you very much. Vārds referentam. Paldies, priekšsēdētā vēlos pateikties ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo sadarbību. Jo ziņojuma mērķis ir paredzēt spēcīgu politisku motivāciju Eiropadomu un dalību valstīm, lai uzsāktu militāro sadarbību un eh, paceltu militāro mobilitāti pastiprinātā līmenī, jo dalībvalstu kapacitāte šajā gadījumā ir uh, kritiski svarīga, kur ļoti nozīmīga ir savstarpējā solidaritāte un uzticība. Tāpēc paldies par politisko gribu un sapratni. Paldies Toni Kelam! Čārls Tanoks vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Eh, pēc sociālistu lūguma Inese Ājala Sendera iesniedz mutisku grozījumu Džefrī Van Ordena grozījumam numur 6. Tas nomaina un ievieš pastiprinājums no ārpuses, iekļaujot vārdus ārējie sabiedrotie spēki. Es varētu pieņemt šo grozījumu, ja četri kolēģi nav pret to. Vai kāds oponē? Neviens tādā gadījumā varam to pieņemt. Sākam balsošanu. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 77. par pretaturas noraidīts, 78. par pretaturas pieņemts, 80. par pretaturas pieņemts, 11. kompromiss par pretaturas pieņemts, 87. par pretaturas pieņemts, 89. par pretaturas noraidīts, 90. ir izņemts. 91. par pretatturas noraidīts, 92. par pretatturas no, noraidīts, 12. grozījums pieņemts, 103. pieņemts, 103. par pretatturas noraidīts pieņemts, 14. kompromiss par pretatturas pieņemts, 108. par pretatturas pieņemts, 15. kompromiss par pretatturas pieņemts, 16. kompromiss pieņemts, 119. 20. par pretatturas noraidīts, 121. par pretatturas noraidīts, 122. noraidīts, 123. pieņemts. 125. 125. Noraidīts 126. par pretaturas, noraidīts 127. Noraidīts 128. Pieņemts. 17. kompromiss par pretaturas pieņemts, 18. par pretaturas pieņemts, 19. par pretaturas pieņemts, 20. kompromiss par pretapturas pieņemts, 21. par pretapturas pieņemts, 139. par pretapturas noraidīts, 141. par pretapturas noraidīts, 22. kompromiss par pretapturas pieņemts, 146. par pretapturas pārbaudām 148. Noraidīts. 23. par pretatturas pieņemts. 152. par pretatturas pieņemts. 153. par pretatturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. par pret atturas noraidīts. 156. par pret atturas. Pārbaudām 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss par pretaturas pieņemts, 25. par pretaturas pieņemts, 171. par pretaturas pārbaudām 171. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi 4 par pret noraidīts. 5. par pret atturas pieņemts. Sestais ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts, otrais kompromiss par pretaturas pieņemts, 19. par pretaturas pieņemts, 20. par pretaturas pieņemts, 21. par pretaturas pieņemts, trešais kompromiss par pretaturas pieņemts. Tālāk 30. grozījums par pretaturas pārbaudām. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. par pretaturas pieņemts, 32. par pretaturas pieņemts, 4. kompromiss par pretatturas pieņemts, 38. par pretatturas noraidīts, 39. par pretatturas noraidīts, 40. par pretatturas pieņemts, 41. noraidīts, 42. par pretatturas noraidīts, 43. par pretatturas noraidīts, 43. 44. izņemts, 5. kompromiss par pretatturas pieņemts, 47. par pretatturas e, pieņemts, 6. kompromiss pieņemts, 7. kompromiss par pretatturas pieņemts, 8. kompromiss pieņemts. 56. par pretsaturas noraidīts, 57. noraidīts, 58 pārbaudām 58. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par pretaturas pieņemts, 9. kompromiss par pretaturas pieņemts, 64. par pretaturas noraidīts, 66. par pretaturas noraidīts, 67. par pretaturas noraidīts Pārbaudām. Mēs tagad runājam par 67. Noraidīts. 68. par pret atturas pieņemts. Citējumi. Pirmais izņemts, otrais arī, trešais par pret atturas noraidīts. Un tagad galīgais balsojums ar grozījumiem. Nē, atvainojiet, elektroniski balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 39 balsis pret 13. Lēziņas kundze, lūdzu. Mēs vēlamies iesniegt mazākuma paziņojumu, un tas jau ir nosūtīts uz sekretariātu. Paldies, Lēziņas kundze. Un tagad pāriem pie nākošā punkta. Gada ziņojums par um, kopējo drošības aizsardzības politiku. Referents ir Paškūkungs. Vai vēlaties izteikties, darbo kolēģi? Tad sākam balsot. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas, noraidīts. 23 par, pret, atturas, noraidīts. 27 par, pret, atturas, noraidīts. 28 par, pret, atturas, noraidīts. 26 par pret atturas. Pārbaudīsim 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. 36 par pret atturas noraidīts. 38 par pret atturas noraidīts. 40 par 38. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noredīts. Četrdesmit par pret atturas. Kā jums liekas, jā vai nē? Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar nelielu pārsvaru, bet pieņemts. 41 par pret atturas arī pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. 15 par pret atturas noraidīts. 51 par pret atturas noraidīts. 53 par pret atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts. 56 par pretaturas noraidīts. 52 par pretaturas noraidīts. 54 par pretaturas. I think, ar, es domāju, ir pieņemsim, bet uh, mēs pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas neko nemaina. Kefala Jānis kungs 57 par pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 58. vai dieniņu. Divi kolēģi nebalso. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 60 par pret atturas noraidīts. 61 par pret atturas pieņemts, 62 par pret atturas noraidīts, 65 par pret atturas noraidīts, 63 par pret atturas noraidīts, 69 par pret atturas noraidīts. 70 pārpretatturas noraidīts, 64 pārpretatturas noraidīts, 72 pārpretatturas Pārbaudīsim 72. sākam balsot. Jūs te ieviešat hausu. Ir noraidīts. Ar nodažām par pretaturas pārbaudīsim. Sākam un beidzam balsot. Noraidīts. Bogdans Drajevski par pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīt. Labi, pārbaudām 68. Beidzam balsot.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 84, kas tāldo. Beidzam balsot. Noreidīts. Kompromiss 5 par pretaturas pieņemts. 91 mamīkiņas par pretaturas noreidīts. Kompromiss 6 par pretaturas pieņemts. 99 par pretaturas noraidīts, 100 par pretaturas noraidīts, 101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 Paškūkungs atsauc savu grozējumu. Tagad 188 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 112 par pret atturas. Jāpārbauda 112. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. 25 pret 18 noraidīts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Simt desmit viens par pret atturas pieņemts. Simt desmit divi par pret atturas pieņemts šķiet. Es teiktu, ka pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. 112. 122 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123 par pret atturas pieņemts. 100. Kā? Vai tad nebija? 123 pārbaudīsim. Beidzam balsot. Nu, skaidri noraidīts. 124 par pretaturas pieņem, 125 par pretaturas pieņem, 128 par pretaturas. Pārbaudīsim 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. Un nu jau esam pie 133. 133 radoši un tā tālāk pārpret atturas, noraidīts 134 pārpret atturas, noraidīts 135 par pret atturas, noraidīts 136 par pret atturas, noraidīts 137 par pret atturas, noraidīts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 bet skaidri, ka pieņemts. 143 par pret atturas. 143 mēs pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 144 par pret atturas. Noraidīts. 146 par pret atturas pieņemts. 149 par pret atturas. Pārbaudīsim 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. AFCO 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. 156 mamīkins par pretatturas noraidīts. 167 par pretatturas noraidīts. 165 par pretatturas noraidīts. 168 par pretatturas noraidīts. 164 par pretatturas noraidīts. 166 par pretatturas. Pārbaudīsim 166. Danžānkungs, otrā iespēja. Beidzam balsot. Noredīts. Nu, jā, atkal izšķirīgas balsojums. 169 pār ziet pret atturas. Urā, ir pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad Par 170. jānobalso tomēr. Bet ir jau vēlu. Nu, mēs ejam pie 171. par pret atturas noredīts. Afko 4 par pret atturas noredīts. 172 par pret atturas noredīts.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 mīnus. Beidzam balsot, skaidri noraidīts. 11. kompromiss par pretatturas pieņemts, 183 par pretatturas noraidīts, 185 par pretatturas pieņemts. 184 atkrīt, 186 par pret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 pretaturas noraidīts, 201 eh, par pretaturas noraidīts, 202 par pretaturas noraidīts, 203 par pretaturas noraidīts, 204 par pretaturas noraidīts, 205 par pretaturas noraidīts, 207 par pretaturas pieņemts, 200. 6 par pret atturas noraidīts. 108 par pret atturas. Pārbaudīsim 208 par. Ja tas ir sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 209 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. 215 par pret atturas. Pārbaudīsim 215. sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 216 par pret atturas pieņemts. 217 par pret atturas pretatturas noraidīts, 218 par pretatturas pieņems, 219 par pretatturas pieņems, 220 par pretatturas pieņemts, kompromiss 14 par pretatturas pieņemts, 216 par pretatturas pārbaudīsim, 216 sākam balsot. Divi kolēģi nebalso, bet nu beidzam balsot. 27, 27, Elmāra. Noraidīts. Kur mēs bijām? Divsimt piecdesmit seši paškūkums par paret atturas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 pret atturas noraidīts. 242 par pret atturas. Pārbaudīsim. Un ko saka Elmars? Pieci kolēģi nebalso. Tagad beidzam balsot.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 257. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar nelielu pārsvaru, bet pieņemts. 259 atkrīt, 263 pārpret atturas. Pieņemts 260 mm, pārpret atturas noraidīts, 261 pārpret atturas pieņemts, 262 pārpret pret atturas pieņemts. 264 par pret atturas noraidīts. 265 par pret atturas noraidīts. Afko 9 par pret atturas. Mēs pārbaudīsim Afko 9. Sākam balsot. Tātad afko 9 sākumā un to noraidīja. Un tagad mani painformēja par kļūdu. Mums joprojām jābalso par 259. Atvainojiet par to. Par. Kurš ir par pašu kungu? Pret. Atturas pieņemts. Atgriezīsimies pie šiem noslapmainiem AFCO balsojumiem. AFCO 2 par pretatturas pieņemts. AFCO 6 par pretatturas pieņemts. AFCO 7 par pretatturas pieņemts. AFCO 10 par pret atturas. Pārbaudīsim AFCO 10. Sākam balsot. Trīs kolēģi nebalso. Beidzam balsot. Noraidīts. Citējumi viens par pretatturas noraidīts, divi par pretatturas pieņemts, trīs par pretatturas pieņemts, četri par pretatturas pieņemts, pieci par pretatturas pieņemts, seši par pretatturas noraidīts. Galīgais ziņojums par grozītām ziņojumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Lēzingas kundze par reglamentu. Visi gatavi, mūsu grupa vēlas iesniegt mazākumu ziņojumu, un mēs eh, ziņu par to jau nosūtījām sekretariātam. Okay, thank you. Labi, paldies. Tagad eh, sestais darbkārtības punkts. Eh, gada ziņojums par cilvēktiesībām, demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā nomad 2017. gadā. Eh, referents mūsu draugs Petras Aušrevicas, vai jūs gribat kaut ko teikt? Jā, priekšsādātāja kungs. Gribu pateikties visiem kolēģiem un referentiem par izcilo sadarbību, tāpat arī sekretariātam un grupas ekspertiem, jo atbalsts bija efektīvs. Es domāju, ka ziņojums ir tā vērts, lai to atbalstītu. Balsosim! Ļoti labi, paldies! Nu, tad aiziet pirmais kompromiss par pret pieņēmts, otrais kompromiss par pret pieņēmts. Tas nozīmē FM2 par pret atturas pieņemts, FM27 par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, piektais, ceturtais par pret pieņemts, piektais um, par pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas pieņemts. Fantastisks ziņojums septiņi par pret atturas pieņemts, 101 par pret noraidīts.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 Pārbaudīsim 120. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, nepārprotam. 121, 122 par pret atturas pieņemts, 124 par pret pieņemts, 13. kompromiss par pret pieņemts, 4. 14. kompromiss pieņemts, 15. kompromiss pieņemts. 16. kompromiss pār pret, ai, ai, ai, cik žēl. Es cerēju, ka jūs nepamanīsiet. 145 pār pret atturas pieņemts. 155 pār pret atturas noraidīts. 100 Pārbaudām 155. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. pār pret atturas noraidīts. 157. pār pret atturas noraidīts. Pārbaudām 157. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. par pret atturs pieņemts. 16. par pret atturs pieņemts. 168. par pret pieņemts. 17. kompromiss par pret atturs pieņemts. 18. kompromis pārpret atturas pieņemts, 19. Eh, pārpret atturas pieņemts, 20. kompromis pārpret atturas pieņemts, 200. pārpret atturas pieņemts, 201. pārpret atturas noraidīts, 203. pārpret atturas pieņemts, 21. kompromis pārpret pieņemts. 206. dalītais balsojums pieprasa ETP. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām otro daļu lūdzu. Beidzam balsot pieņemts. 207. par pretaturas pieņemts, 208 par pretaturas pieņemts, 209 par pretaturas noraidīts, 22 kompromiss par pretaturas pieņemts, 219 par pret pieņemts, 23 kompromiss pieņemts. Tā, nākamais, nākamais mums būs 24. kompromiss par pret atturas. Lūdzu, pārbaudām 24. kompromisu. Balsojam. Kā? Beidzam balsot. Pieņemts.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 FM16 par pretaturas pieņemts. 26. kompromiss par pretaturas pieņemts. 278. Mikološīgs par pretaturas. Pārbaudīsim 278. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromiss par pretaturas pieņemts. 28. kompromiss par pretaturas pieņemts. 29. kompromiss par pretaturas pieņemts. 30. kompromiss par pretaturas pieņemts. 31. kompromiss par pretaturas pieņemts. 32. par pretaturas pieņemts. Tagad 334. grozījums Nu labi, ja jūs tā sakāt, 32. Eh, kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs varam. 334. grozījums, eh, pirmais mutiskais grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši, noraidīts. 33. kompromiss par pretatturas pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 30, tā Vaiglkungs 4, 3, 4, 6 par pret pieņemts. 3, 5, 2 atkal Vaiglkungs par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit piektais kompromiss par pret atturas jāpārbauda. Tātad 35. kompromisu pārbaudām. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts, nepārprotam. 36. kompromiss par pretaturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret mm, pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīssimt septiņdesmit septītais grozījums. Tā, iepriekšējie bija atsaukti. Tātad 377 par pret atturas pieņemts noraidīts. 382 par pret atturas pieņemts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 43. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts, 45. Eh, par pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas pieņemts. Eh, pirmais eh, par pret atturas pārbaudām šo te pirmo grozījumu, sākam balsot.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 atturas pārbaudām 15. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts, nepārprotams, 16 par pretaturs pieņemts, 17 par pretaturs pieņemts, 18 par pretaturs pieņemts. Beržāk un Z 19. grozījums pār pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas. Pārbaudām 20. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. atkrīt, 23. pār pret atturas pieņemts, 24. pār pret atturas pieņemts, 25. pār pret eh, atturas pārbaudām, 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par pret atturas noraidīts, 27 par pret atturas pieņemts, 28 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, 30 par pret atturas pieņemts, 31, 32 atkrīt, 33 veržā kundze par pret atturas pārbaudām lūdzu. 33. pārbaudām. 33. patiešām. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, vai ceturtais grozījums bija pieņemts, nebija. Tad mums ir 35. par pret atturas pieņemts, 36 par pret atturas pieņemts Pārbaudām 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā 35. bija pieņemts, tagad eh, ir 38. varšā koncepts par pretaturas noraidīts. 39. par pret atturas pārbaudām 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, mums ir jāatgriežas pie vienas grozījuma 34. Uh, eh, Tātad 34. grozījums pār pret atturas noraidīts. 40. to mēs pieņēmām, tad 41. pār pret atturas pieņemts. Nu, un tagad e, noslēguma balsojums, sākam balsot par visu ar visiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pret 6. Okay, I have sad news for you. We're already up our last vote. Skumjas ziņas pēdējais balsojums vairs tikai atlicis. Item number seven. Draft report. Septītais punkts eh, Es un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana. Mihēls Gālērs, lūdzu. Paldies uh, visiem kolēģiem un tīpaši par to, ka mēs varējām rast kompromisu arī grozījumos, jo, kā jūs zināsiet, mēs esam projektos ierobežoti, bet daudz ko varēja iekļaut uh, projekta sagatavošanas etapā pateicoties vienprātībai un arī uzklausot um, to kolēģu viedokļus, kuri pat uh, nevēlētos balsot par, bet uh, tādās jomās kā sociālās lietas un, un citas, es mēģināju E, rīkoties, pozit, būt pozitīvs tur, kur tas bija iespējams, bet tur, kur ir jābūt kritiskam, attiecīgi tā arī rīkojos. Paldies Mihailam Gāleram. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Nē, tādā gadījumā sākam balsot. Piektais kompromiss par pretapturas pieņemts. 41. par pretapturas pieņemts, 43. par pretapturas pieņemts,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 52. par pretaturas pieņemts, 7. kompromiss par pretaturas pieņemts, 58. par pretaturas pieņemts,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 68. par pretaturas pieņemts, 69. par pretaturas pieņemts, 70. par pretaturas noraidīts, 71. par pretaturas pieņemts, 72. par pretaturas noraidīts, 73. izņemts, 74. par pretaturas pieņemts, 75. par pretaturas pieņemts, 8. kompromiss par pretaturas pieņemts. Devītais par pretaturas pieņemts. Desmitais par pretaturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pretaturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur četri par pretaturas pieņemts. 94. par pretaturas pieņemts, 95. par pretaturas pieņemts, 96. par pretaturas pieņemts, 97. par pretaturas noraidīts, 98. par pretaturas pieņemts, 12. kompromiss par pretaturas eh, pieņemts,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 pretaturas noraidīts, 112. par pretaturas pieņemts, 113. par pretaturas pieņemts, 114. divās daļās pirmā daļa par pretaturas pārbaudām, 114. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Otrā daļa par pretsaturas pieņemts. 14. 13. Eh, kompromiss par pretaturas pieņemts, 14. par pretaturas pieņemts, 120. par pret atturas noraidīts. 121. par izņemts. Nebalsojam 122. par pret. Atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. par pret pieņemts. 124. pieņemts. 126. par pret atturas pieņemts. 127. par pret atturas pieņemts. Noraidīts 128. par pretaturas pieņemts, 129. pieņemts, 131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 140. pārpretators pieņemts, 141. pārpretators pieņemts, 142. pārpretators pieņemts, 16. kompromiss pārpretators pieņemts, 151. pārpretators pieņemts, 153. pārpretators pieņemts, 18. kompromiss pārpretators pieņemts, 3. mutiskais grozījums pārpretators pārpretaturs pieņemts 155. pārpretaturs pieņemts 156. pārpretaturs pieņemts. Eh, Atpārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss e, pieņemts, 157. pieņemts, 158. pieņemts, 161. pieņemts, 162. pieņemts, 163. pieņemts, 164. pieņemts, 165. par pret atturas pārbaudām 165. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 166. par pretaturs pieņemts. Sešdesmit. 167. atkrīt, tālāk 169. par pretaturas pieņemts, 171. par pretaturas pieņemts, 172. par pretaturas pieņemts, 173. 4. par pretaturas pieņemts, apakšvirsraksti, pirmais, trešais grozījums par pretaturas pieņemts, 143. par pretaturas pieņemts apsvērumi. Kompromiss 1A par pretaturs pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1 par pretaturs pieņemts. Desmitais par pretaturs pieņemts. Kompromiss numur 1 par pretaturs pieņemts. Numur 2 par pretaturs pieņemts. 2A par pretaturs pieņemts. Numur 3 par pretaturs pieņemts. Ceturtais nepalaidām garām. Tonino Piculu gandrīz palaidu garām 28. par pretaturas pārbaudām. It's closed. Beidzam balsot, pieņemts. 29. par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par pret atturas. Noraidīts. Vai jāpārbauda? Nē. Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par pretaturas pieņemts. 32. par pretaturas pieņemts. 33. par pretaturas noraidīts. 35. par pretaturas noraidīts, 37. par pretaturas noraidīts, 38. par pretaturas noraidīts. Pārbaudām 38. Pārbaudām. It's close. Beidzam balsot, noraidīts. Citējumi. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. Inta 1. Inta 1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 pretaturs pieņemts, 13 par pretaturs pieņemts, 15 par pretaturs pieņemts. Un tagad elektroniski viss ziņojums kopumā. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pret 1, 1 balss atturas. 9. darbkārtības punkts nākošā sanāksmē. Atkārtoju 41 balss par 9 pret. Nākošā sanāksme ir paredzēta 21. un 2. novembrī. Vai kādam ir citi jautājumi? Citi jautājumi nav. Tādā gadījumā šodien sēdi beidzam precīzi pulksten pusē deviņos.